Okay. Good morning. Good morning. Brīt visiem. Labi, tagad turpināsim ar 15. darba kārtības punktu un eh, proti grozījumi regulā par kredītreitingu aģentūrām. Apspriedīsim arī piedāvātos grozījumus un došu vārdu le referendam Leonardo Domeničīm. Piedodiet, es šodien esmu nogurus. Neuztraucieties, saka referents priekšsādātājiem. Ir tikai divi ēnu referenti. Varbūt mēs varētu pagaidīt viņus vismaz Gozesa kungu. Gozes kungs ir uh, eh, sanāksmē, saka priekšsādātāji, mēs sāksim bez viņa mums nav ETP, bet ir Alde šķiet, ka Filips runās Paskāla vietām. Ešli ir šeit. Tāpēc uh, mums ir pārstāvētas uh, trīs grupas, kas ir gatavas izteikties, un tāpēc sāksim bez kavēšanās. Labi. Varam sākt. Domāju, ka mums uh, tomēr vajadzētu atvēlēt pienācīgi daudz laika šai diskusijai varbūt uh, nevajadzēs izmantot to visu. Tomēr, gaidot pārējos kolēģus, mēs varētu sākt diskusiju. Vispirms. gribēju pateikties ēnu referentiem un arī komisijas kolēģiem kas uh, sniedza savu ieguldījumu šī ziņojuma tapšanā. Un uh, mēs esam saņēmuši ievērojumu skaitu grozījumu. Tāpēc es ceru, ka pēc uh, šī rīta diskusijām varēsim produktīvi strādāt un ceru, ka tas būs vērtīgs Eiropas parlamenta ieguldījums šīs jaunās regulas grozīšanā. Gribēju sākt ar to, ka iedalīšu visas argumentus divās kategorijās. Balstoties uz iesniegtajiem grozījumiem, vēlētos pieminēt sešus punktus. Un, ja diskusijā parādīsies uh, arī citi jautājumi, mēs, protams, varam par tiem runāt detalizētāk. Trīs jautājumus es uzskatu par īpaši būtiskiem un problemātiskiem, kā arī pretrunīgiem. Vispirms ir runa par rotāciju, par uh, garantijām un par valsts parādu kredīta uh, novērtējumu. Gribētu runāt par uh, šīm trim tēmām ar Lajensa metodoloģiju un interešu konfliktiem. Uh, Un es uzskatu, ka šeit eh, tomēr būtu vieglāk panākt vienošanos. Sākšu ar pavisam konkrētām lietām, nerunājot uh, vispārīgos iedzienos, proti par valsti parādiem. Es uzskatu, ka šī jaunā regula protams, eh, ir saprātīga, un tā varētu nozīmēt ievērojumu soli uz priekšu. Ja mēs caur to piedāvāsim atbildes uz aktuāliem jautājumiem un sniegsim savu ieguldījumu precīzākā valstu kredītreitinga noteikšanā. Un tāpēc ar kolēģu atļauju gribētu izteikties par priekšlikumu, kuru sagatavoju es kā referents. Un šeit eh, būtu jārunā par nepieprasītu kredītreitingu noteikšanu valstu parādiem. Zinu, ka daudzi kolēģi Tas eh, parādījās eh, vismaz diskusijās ar ainu referentiem, izteica iebildes eh, pret šo priekšlikumu, un tas, protams, ir absolūti leģitīmi. Tomēr gribēju paskaidrot šī priekšlikuma jēgu nedaudz precīzāk, ja jūs to atļausiet. Šeit es negribu uzstāt uz šo principu kā pašmērķi bet gan vēlējos sniegt eh, savu ieguldījumu mūsu kopējā risinājuma meklēšanā. Un kompromiss ir sēkojošs. Valsts eh, parāda kredītu novērtējumam ir eh, konkrēta specifika, kas ir pienācīgi jāņem vērā. Un reitinga ietekme uz valsts parādu nav salīdzināma ar cita veida reitingiem. Tāpēc mēs uzskatām, ka ir nepieciešama īpaša noteikuma par valstu parādu kredītreitingiem. Priekšlikums aizliegt nepieprasītu reitingu noteikšanu valstu parādiem ir jāsaista ar citu priekšlikumu, proti vēlmi radīt neatkarīgu autonomu struktūru, kuras uzdevums būtu izstrādāt un noteikt dalību valstu kredītreitingus. Daži kolēģi iebilda, ka šāda iespēja ir jāņem vērā un ka šāds aizliegums varētu ietekmēt tirgu darbību un uh, novērtējumu. Protams, ka šāds viedoklis uh, ir vērā ņēmams, tomēr tas nav īsti pamatots. Kā jau es tikko sacīju, valsts parāda kredītreitinga īpašais raksturs un nozīme, kā arī fakts, ka šos noteikumus var traktēt dažādi, var gadīties, ka dalību valstīm rodas uh, iespējas pieprasīt uh, kredītreitingu no privātas kredītreitingu aģentūras vai arī vienīgi no neatkarīgās autonomās kredītreitinga iestādes, kura vēl tikai tiks veidota. Es uzskatu, ka tas ir ārkārtīgi būtisks punkts, jo um, šāda informācija, protams, tiktu atklāta investoriem. To darītu šī sabiedriskā neatkarīgā autonomā iestāde. Investoriem jebkurā gadījumā būtu iespēja pasūtīt valsts parāda kredītreitinga novērtējumu privātā aģentūrā, bet tas tad būtu pieprasīts kredītreitings Un nu, tas, protams, ir uh, punkts, kuru būtu jāraugā, jāpapēta arī citā kontekstā. Es uzskatu, ka iespēja noteikt, um, ka tā iespēja, ka tiks noraidīts aizliegums, uh, noteikti nepieprasītas kredīta reitinga novērtējums. Tomēr neskar uh, šīs neatkarīgās iestādes izveidi, kas uh, neatkarīgi un autonomi izstrādātu kredītreitingus Eiropas institūciju ietverām. Un šīs uh, iestādes mērķis būtu es dalību valstu parāda kredītreitinga novērtējums. Un tāpēc šeit ir ārkārtīgi interesanta doma, kuru piedāvāja Fejokungs 380. grozījums, kur ir runāts par Eiropas eh, parādu aģentūru. Un tas ir līdzīgs priekšlikums eh, tam, ko izteicu es. Un vēl gribēju pasvītrot šo pamatprincipu nosakot valstu parādu kredītreitingus, ir jāievēro viedokļu pluralitātes princips, un uh, šo reitingu salīdzināšana padarītu tos uzticamākus, un tas attiektos gan uz uh, sabiedriskās iestādes veiktajiem novērtējumiem, gan uz privāto aģentūru sagatavotajiem kredītreitingu novērtējumiem. Šo uzdevumu pārņemtu Eiropas pārādu pārvaldības iestāde, un es uzskatu, ka tā ir loma, kuru tā varētu spēlēt, un tā ir svarīga gan tieši, gan netieši. Pēc uh, diskusijām vakardien ar uh, Eiropas centrālās bankas priekšsādātāju Mario Draghi. Mēs redzējām, ka viņš apsolīja šo jautājumu padziļināti izvērtēt, bet eh, ceru, ka viņš triju nedēļu laikā ilgākais varēs eh, sniegt eh, konkrētu atbildi. Gribēju pasvītrot, ka esošajā situācijā Eiropas centrālā banka un uh, Eiropas uh, kopējā centrālo banku sistēma ir uzkrājusi milzīgu pieredzi un zināšanas par valstu parādu novērtējumiem. Euro System Credit Assessment Framework, kuru saīsnāt sauc par ECAF, un atsevišķos uh, grozījumos, kas ir iesniegti, tas arī tiek pieminēts. Tāpēc es uzskatu, ka tā iespēja, ka ECAF Eiropas centrālajai bankai un uh, dalību valstīm jau ir šādas zināšanas, un tās būtu liederīgi izmantot. Tāpēc uh, tas atspoguļojas arī vairākos grozījumos. Eiropas institūcijām vajadzētu izstrādāt īpašas novērtējuma kritērijus, un arī tas ir minēts daudzos grozījumos, piemēram, Kamfena konga grozījumos, bet uh, arī citi to ir pieminējuši. Domāju, ka viedokļu pluralitāte, dažādība varētu radīt situāciju, ka tiek nedaudz mīkstināti atsevišķi, nedaudz mīkstinātas sekas, ko var radīt atsevišķi novērtējumi. Un tāpēc es uzskatu, ka būtu svarīgi. Strādāt pie hipotēzes par valsts parādu, piemēram, pie Gozes konga grozījumiem, bet arī Ešlīs Foksas grozījumiem, kuri parādz iespēju noteikt preventīvu grafiku. Tas nozīmētu, ka kredītreitingi tiktu noteikti pēc iepriekš sastādīta grafika. Tik daudz par valsts pārādu kredīta reitingu. Es mēģināju paskaidrot cīkāk eh, savu nostāju, bet uzskatu, ka manis nosauktie grozījumi arī sniedz uh, būtisku ieguldījumu un par tiem mēs noteikti varētu panākt kompromisu. Bet tagad pāriešu pie otrā jautājuma loka, kurš ir ļoti pretrunīgs un problemātisks par notiek arī plašas diskusijas, proti par rotācijas jautājumu. Daži kolēģi piedāvāja svītrot šo noteikumu, kuru piedāvājusi komisija. Proti, ka reitingu aģentūras periodiski rotētu. Es piekrītu tam, ka komisijas eh, sagatavotajā regulas priekšlikumā iekļautais formulējums ir neticami sarežģīts un grūti piemērojams. Tomēr es uzskatu, ka mūsu kā parlamenta uzdevums ir pacensties atrast iespējamus alternatīvus risinājumus, saskaņā ar kuriem tiktu saglabāts eh, šis pamatprincips, kas ir komisijas priekšlikuma pamatām. Plašāka. Tas nozīmētu plašāku tirgus atvēršanu un labākas konkurences iespējas, kas, kā jau sacīts, pašlaik nepastāv, un te mums nāksies meklēt atbildes. Es uzskatu, ka te ir divas iespējas. Šeit gribēju pieminēt uh, Balsas, Kanfinta, uh, citu deputātu iesniegtos grozījumus, arī priekšlikumus, kas pašlaik eh, daļēji izriet no padomes piedāvātajiem grozījumiem. Viena iespēja būtu padomāt par šī rotācijas perioda grozīšanu, nosakot eh, konkrētus eh, pamatprincipus un noteikumus. Mm, bet šeit jāmin arī klūtes un portaša grozījumi. Domāju, ka tie būtu jāņem vērā. Viņi piedāvā koncentrēt katra emitenta kredītreitingus, tos apvienot. Un mēs eh, balstāmies uz pamatprincipu, kuru piedāvā komisija šīs regulas priekšlikumā. Uh, Otrā iespēja būtu domāt par alternatīvu sistēmu. Kā jau es sacīju, būtu jāpatur mērķis, lai kredītreitīgu aģentūras rotētu. Un te var domāt par dažādām iespējām. Domāju par Gozesa kunga grozījumu 274, eh, kurš eh, pārēdz izvēlēties, kredīta reitingu aģentūras. Arī 265. Foksas kundzes grozījuma, kā arī grozījums par emitentu ar vairākiem reitingiem, kā arī iespēju atvērt nelielākas kredītreitingu aģentūras. Un nu, tomēr, jebkurā gadījumā būtu jānosaka, kas tad ir neliela kredītrētinga aģentūra. Un te varētu domāt, tā gan ir tikai hipotēze, kur es pašlaik uzstādīšu un pēc tam mēģināšu tajā iedziļināties. Bet uh, ir vērts padomāt, vai nebūtu jānosaka pienākums lielām institūcijām saņemt vismaz divus kredītreitingu novērtējumus katrā kompleksā. Tas īsti neatbilst tam, ko piedāvā citi kolēģi, bet tas būtu alternatīvs risinājums, kurš tomēr vadītos uh, pēc mērķa, proti atklāt tirgu konkurencei. Arī citu kolēģu grozījumiem ir šāds pats mērķis. Un tagad pāriešu pie trešā punkta. Tas ir problemātisks, pretrunīgs. Proti to, ka vajadzētu noteikt garantijas saistības kredītreitingu aģentūrām. Arī te civiltīsko atbildību. Un šeit kolēģi piedāvā noteikti principu, ka pierādījumu nasta gulstas uz kredītreitingu aģentūrām. Tomēr te es gribēju aicināt uz piesardzību. Mm, par to, protams, varam diskutēt. Tomēr priekšlikums apgriezt pierādījumu nastu balstas uz principu un pamatomu, kura būtu jāņem vērā. Mēs uh, varam pieņemt, ka starp investoru un kredītrētinga aģentūru pastāv informācijas nelīdzsvarotība un procesā pret eh, kredītreitingu aģentūru pierādījums loga uzlikšana aģentūrai būtu pamatota. Domāju, ka tam būtu atturošas uh, sekas uh, attiecībā uz līdzinējo kredītreitingu aģentūru uzvedību. Tomēr es nesaku, ka mums ir jāsaglabā šis priekšlikums piedāvātajā redakcijā. Domāju, ka to ir iespējams uh, pieskaņ, pielāgot, uzlabot, bet šo principu vajadzētu saglabāt un es domāju, ka būtu iespējams noteikt principu saskaņā ar kuru kredītreitingu aģentūra tajos gadījumos, kad tā ir uh, rīkojusies neuzmanīgi, nolaidīgi un pārkāpusi jaunās regulas trešā pielikuma noteikums, vai arī nav ievērojusi rūpības un lojalitātes pienākumu, Protams, ja vien tā nevar pierādīt, ka tas ir bijis tikai nebūtisks pārkāpums. Piedodiet, ka es izsakos tik sarežģīti, tas ir, tā ir juridiska joma, pietiekami sarežģīta un tik izcils jurists es neesmu, bet lai veiktu šī teksta novērtē, mums ar šo jautājumu ir jādarbojas, un tas jau nu pat ir skatīts arī juridisko lietu komisijām mēs varētu saglabāt šo principu, tomēr papildinātu to ar noteikumu, ka investoram ir jāsaņem pietiekami detalizēta informācija. ar kurām viņš var pietiekami pierādīt, ka kredītreitingu aģentūra ir veikusi tik smagu pārkāpumu, kādu es tikko aprakstīju. Tādā gadījumā būtu tikai taisnīgi, ka reitingu aģentūra pierāda, ka tā ir veikusi tās rīcībā esošo datu pieņemamu un saprātīgu analīzi saskaņā ar savu metodoloģiju. Vienmēr būtu jāpierāda arī tas, ka informācija ir saņemta no uzticamiem un neatkarīgiem avotiem. Es eh, to gribēju uzsvērt, īpaši šo pēdējo punktu par to, ka kredītreitinga aģentūrai būtu jāpierāda, ka tās informācijas avoti un līdz ar to arī tās pieņemtie spriedumi ir bijuši uzticami. Tas a, eh, faktiski saskanētu ar Frank Act un tas ir svarīgs punkts, kas mums būtu jāņem vērā. Papildus tam es uzskatu, ka priekšlikums par civiltiesiskās atbildības noteikšanu ir uh, jāskat, jā, jāizstrādā detalizētāk, nosakot uh, skaidrāku jurisdikcijas uh, principu harmonizēšanu, runājot par izmantojamajiem izmantojamo tiesību režīmu un uh, to, ka procesu ir iespējams uzsākt tajā valstī, kurā ir reģistrēti novērtēti uh, finanšu instrumenti pircēja vārdā. Un būtu nepieciešams noteikt skaidru saikni starp uzraudzības iestādi, kā arī atbildīgajām uh, nacionālajām tiesu iestādēm. Tas ir īpaši svarīgi, īpaši informācijas apmaiņas nolūkām. Un treškārt, būtu jāievieš proporcionālās civiltiesiskās atbildības princips. Daudzos gadījumos uh, tiktu nošķirt, cik liels ir bijis uh, kaitējums, tiktu nošķirti institucionālie investori un privātie investori un uh, skatīt arī gadījumu, kur uh, daļa vainas jāuzņemas pašam ieguldītājiem. Tāda bija mūsu diskusija par civiltiesisko atbildību. Un runājot par principu nenoraidīt apgrieztā pierādījuma sloga principu, uh, proti uztikt, uz, uzlikt to uz kredītreitingu praciem, domāju, ka tas mums ir jāizstrādā detalizētāk, labāk un atsevišķos punktos varbūt nejauc, nedaudz eh, jāmīkstina. Bet tagad atgriezīšos pie otrajiem trim punktiem, par kuriem es eh, runāju sākumā. Tātad par pārmērīgu uzticību, overreliance, un tādējādu iespējami kaitēm. Domāju, ka šeit izredzes panākt eh, konsensu ir daudz labākas un domāju, ka tas mums varētu prasīt zinām laiku, lai nonāktu pie kopsaucēja situācijās, kur ir identificējama overlines pārmērīga uzticība. Es eh, domāju, ka mēs nevaram atkāpties no pamatprincipiem. Es eh, gribētu pieminēt eh, ceturto grozījumu Eiropas centrālās bankas atzinumā, eh, kur ir runa par pārmērīgu uzticību kredītreitingiem no kredīta iestāžu puses. Un tur ir iekļauta ļoti interesanta informācija. Domāju, ka varētu strādāt pie iespējas kā samazināt pārmērīgu uzticību vai paļaušanos, kā nodrošināt uh, pastāvošā tiesību režīmu grozīšanu. Gozes kungs piedāvāja sešu gādu posmu. Es domāju, ka tam jābūt mazākam, bet uh, par to mēs varam vienoties. Gribēju uzsvērt arī to, ka par uh, pārmērīgu paļaušanos, jeb uzticību, overlines, ir svarīgi, lai notiktu diskusija par kredītreitingu aģentūru funkcijām un lomu, un jau pašlaik tas zināmā mērā ir novedis eh, pie tā, ka savas, sava likteņa nodošana kredītreitingu aģentūru rokās eh, tomēr mazinās. Te ir tas slavenais Dānijas piemērs, un te nemaz negā runa par kredītreitingu sodīšanu, bet gan par to, ka ir jārada kompleksāka novērtēšanas autonomija, kas būtu investoram Un tas tad ir arī viens no pamatprincipiem, kas ir jaunās regulas pamatām, runājot par metodiku. Arī tas ir ārkārtīgi svarīgs punkts, kas lielā mērā ir saistīts ar prasīto metodoloģijas pārskatāmību. Gribēju norādīt, ka diskusijas par šo jautājumu pašlaik ļoti plaši notiek ne tikai Eiropas Savienībā, bet arī ASV Pavisam nesen man nācās konstatēt, ka visjaunākā, visnesenākā ASV banku kredītreitinga samazināšana ir radījusi diskusiju finanšu aprindās, un pret to kritiski bija noskaņots arī BlackRock vadītājs. Mm, šī diskusija ļoti kritiski vērtēja reitinga samazinājums, bet domāju, ka arī šajā diskusijā mums izdosies nonākt pie kopsaucēja. Ja mēs paskaidrosim, ka uzraudzības iestādes FT loma būtu veikt pārbaudi, tomēr tai nebūtu uzdevums uh, izsniegt uh, teiksim, sava veida kvalitātes zīmogus. Te es varu atbalstīt to, ko piedāvā Gozesa kungs un citi. Domāju, ka mums ir iznācies eh, panākt uh, konsensu daudzos jautājumos, dažos vēl ir jāpiestrādā, bet uh, tas, ka FT ir jāveido Eiropas kredītreitingu indeks, tam piekrīt visi. Uh, Domāju, ka īpaša uzmanība jāpievērš tiem grozījumu priekšlikumiem, kuros uh, tiek prasīts un uh, uzskatīts par nepieciešamu noteikti kritērijus, kas ir jāņem vērā kredītreitingu aģentūram, piemēram, Kanfēna kunga ziņojums par uh, vides prasībām un klūtes un portaša grozījums par likviditāte, maksātnespējas uh, eh, riska kritēriju default. Es domāju, ka būtu iespējams eh, šeit strādāt uh, pozitīvā gaisotnē grozījumi, iet uh, kopīgā virzienā, prasa lielāku caurskatāmību prasa lielāku pārskatāmību šķērs akcionāru līdzdalībā, noteiktus sliekšņus, un mans eh, grozījums ar numuru 29 piedāvā kompromisa iespēju nosakot eh, saplūšanas aizliegumu, aģentūra apvienošanas aizliegumu. Tomēr eh, šāda iespēja netika piedāvāta, kad eh, komisija nāca klajā ar savu priekšlikumu. Es atvainojos, kolēģi, ka izteicos tik eh, gāri. Un, protams, ka arī te vēl noteikti ir kādi robi, ir kādi trūkumi, tomēr es esmu pārliecināts, ka mums izdosies labi pastrādāt un ņemot vērā jūs komentārus un ieguldījumu, mēs varēsim šos robus aizlāpīt. Un gribēju savu uzstāšanos pabeigt ar vispārīgu komentāru. Es uzskatu, ka reitinga aģentūra loma ir jautājums, kas ir uh, politiskā ziņā ļoti jutīgs. To mēs uh, esam redzējuši nesenā pagātnē, runājot arī par uh, priekšvēlēšana kampaņām, un sabiedrība pret to ir noskaņot ļoti jūtīgi. Eiropas parlaments, kas pārstāv pilsoņu viedokli, ir, viņ, mums ir pienākums sniegt atbildi uz šo situāciju, ir jādomā par izsvērtām, līdzsvarotām atbildēm, tomēr mēs nedrīkstētu pieļaut uh, risku, ka mūsu diskusija nekādu ieguldījumu pašreizējās situācijas mainīšanā nesniedz, un ka viss paliek pa vecam. Tas nebūtu pozitīvi, īpaši ņemot vērā svarīgo politisko lomu, ko mums jāuzņems kā Eiropas institūcijai. Paldies, Leonardo. Mums eh, šodien ir diezgan daudz laika debatēm par šo jautājumu, jo mainījām darba kārtību, bet es zinu, ka dažiem deputātiem jāiet uz citām komitejām balsot. Man ir informācija, ka Ašlijai Foksai ir jāiet balsot citā komitejā, un tādēļ ar citu ēnu referentu atļauju es labprāt aicinātu Ašliju Foksu izteikties. Paldies priekšsēdētāji par šo pretim nākšanu. Paldies Dominičī kungam par paveikto darbu šajā jautājumā. Jūs teicāt, ka kredītreitinga aģentūra jautājums ir kļuvis politiski jūtīgs, un tā ir pilnīgi taisnība. Es nedomāju, ka mums politiķiem vajadzētu vainot šīs kredītreitinga aģentūras eh, tajā, ka valdības ir tērējušas pārāk daudz naudas. Šajā situācijā esam nonākuši uh, Ehm, visi kopā kredītrēķinga aģentūrām it kā ir kaut kāda ietekma uz valdībām, bet tas ir tādēļ, ka valdības ir nonākušas ļoti vājās pozīcijās. Tās ir pārāk daudz tērējušas, pārāk daudz aizņēmušās, pārāk ilgā laika posmā. Tas attiecas uz apvienoto karalisti tikpat lielā mērā kā uz citām valstīm. Tagad mūsu valdība mēģina kaut kā izkulties no šīs ķēzes. 13 gadus mēs e, dzīvojām tādos apstākļos, tagad mums kaut kāda izēja jāatrod. Es negribu vainot kredītrēķinga aģentūras, nedomāju, ka politika politiķiem tas būtu jādara. Šīs aģentūras nav vainīgas, ka tagad valdībām ir tik liels grūtības kaut kā sagādāt sev pienācīgos finanšu līdzekļus. Par valstu parādiem. Es esmu no tiem cilvēkiem, kas ir pret aizliegumiem, par, uh, aizliegumiem veikt šo te reitingu, kas nav pieprasīts. Es domāju, ka tā ir svira, kas palīdz valdībām būt godīgām. Uh, Apvienotās karalistas valdībai ir ļoti stingra nostāja attiecībā uz parādiem, un es domāju, ka arī citām valdībām vajadzētu mācīties no šī piemēra. Mums mazāk jātērē, mazāk jāaizņems. Uh, nepiekrītu tam, ka tiktu izveidots kaut kāds Eiropas fonds vai publiska aģentūra, kurai būtu pilnvaras vienīgajai veikt kredītreitingu visām Eiropas Savienības valstīm. Ja būtu šāda aģentūra, tad visām Eiropas dalību valstīm būtu AAA 3A šis reitings, būtu uz šo aģentūru izdarīts politisks spiediens un tā nebūtu nekāda neatkarīgā aģentūra, tai arī nebūtu politiskās ticamības. Es piekrītu uh, E, ka būtu saprātīgi teikt, ka nepieprasīts reitings ir jāizsniedz un jāveic tikai tad, ja tirgus ir slēgts. Domāju, ka valsts parāda uh, reitinga neatkarīgs novērtējums var tikt veikts tikai pēc tam, kad piekdienas vakarā ir noslēgušies darījumi Ņujorkas biržā un nav atvērti vēl tālo austrumu biržās. Uh, Um, and I think if we, if... Šo jautājumu atbalstīja komisija. E, es domāju, ka ir vispārējais konsensus tajā jautājumā, ka ir jāpalielina konkurence, bet ir katrā gadījumā jātiek vaļā no šīs rotācijas idejas. Tā ir pārāk sarežģīta un tā darbojas pretrunā ar tirgus spēku darbību. Rotācija nevienam nepalīdzēs, tās ideja jāsvītro no priekšlikuma. Es domāju, ka mums ir vajadzīgs kaut kāda veida priekšlikums, par kur mums jārunā ar padomi, par konkurences palielināšanu. Iespējams, ka mēs varētu piedāvāt lietot divas vai vairāk reitinga aģentūras katrā gadījumā, un vienai no šīm aģentūrām ir jābūt mazai. Es šeit piedāvāju 10% robežu, Klinskungs nāk klajā ar 20% robežu, bet varbūt, ka šo definīciju varētu atstāt FT rokās. Uh, proti pienākumu ziņot pār pienācīgu konkurenci kaut kādai aģentūrai. Mums vajadzētu iekļaut šo te konkurences priekšlikumu. Es zinu, ka padome nav īpaši entuziastiski noskaņot šajā jautājumā. Domāju, ka kompromiss būs tāds, ka tiks piedāvāt kaut kāds vispārīgs pilnvars, bet kredītreitinga aģentūrām ir jāsaprot, ka patreizējā ja Situācija nevar turpināties, konkurence ir jāpalielina. Un visbeidzot, pār civiltiesisko atbildību. Man tas nepārliecina. Es nedomāju, ka tas nāks par labu, ja mainīsim patreizējo atbildības līmeni. Mēs nedrīkstam iejaukties civiltieskās atbildības režīmos, kas šobrīd pastāv 27 dalību valstīs. Varbūt tas, kas mums jādara, ir uh, jānodrošina, ka katrā dalībvalstī pastāv vispār šis civiltiesiskās atbildības režīms, bet mēs eh, nedrīkstam pārspīlēt, un šie te patreizie priekšlikumi Eiropas līmenī, manuprāt, ir iet pārāk tālu. Dominičī kungs, trešo valstu reitingus, manuprāt, jūs nepieminējāt, bet tie rada patiesas problēmas. Eh, Komisijas sākotnējais priekšlikums bija daudz stiprāks. Klincekungas ziņojumā ir uh, pa paredzēta šī te attieksme arī pret trešo valstu kreitingu reitingu aģentūrām. Domāju, ka mums ir jābūt ļoti piesardzīgiem. Mēs nevaram savu režīmu uzspiest trešajām valstīm. Ierobežojumi trešo valstu reitingu izmantošana Eiropas Savienībā būtiski ietekmēs kapitāla apjomu Eiropas uzņēmumos. Uh, Bankām un uzņēmumiem jau tā ir problēmas ar kapitālu iegūšanu un aizdošanu. Mēs nevēlamies viņu dzīvi vēl vairāk apgrūtināt. Priekšsēdētājs kundze, tas arī ir viss. Liels paldies, ka jūs ļāvāt man izteikties tagad, jo man jāiet uz citu komiteju. Paldies, Foksa kungam! Tautas partijas ēnu referents nav ieradies šobrīd. Vai kāds var pārstāvēt Žanpolu Gozesu? Jūs vēlaties runāt nedaudz vēlāk? Tādā gadījumā aicināšu izteikties Wolf Klints, lūdzu. Pozicinē. Paldies, priekšsēdētāji. Vispirms jau vēlos izteikt atbalstu kolēģi Dominičī, sākotnēji paustajam, ka šeit runa par politiski sensitīvu tematu, un tieši tādēļ, ka šis temats ir tik politiski jūtīgs, mums ir jābūt piesardzīgiem, lai nekļūtu pārāk emocionālim reaģējot uz normām, kas tiek ierosināts, bet saglabāt vēsprātu. Tik tiešām tā tas ir, ka valstis nav nonākušas uh, pro, savās problēmās uh, tāpēc, ka kredītreitinga aģentūras to būtu izraisījušas, bet gan tāpēc, ka uh, pašas ir pa, nesamērīgi aizņēmušās. Bet tas ir arī saistīts ar banku krīzi nenoliedzami. Un daļēji to ir izraisījusi arī e, situācija ar nepatiesiem reitingiem. Tā kā zinām, saistība tomēr pastāv. Iešu tad chronoloģiskā secībā e, par šajā tematā e, līdzīgi kā Domniči to izvēlējās. Vispirms jau par valsts parādēm. Es nepiekrītu tam, ka vajadzētu uh, tādu vispārēju iestādi, kas vērtētu eh, kredītu reitingu. Um, ja, ja mēs varēsim atrisināt šo pārmērīgu paļaušanos uz kredītreitingiem, tad mēs eh, zināmā mērā atrisināsim arī, vai vismaz atvieglosim situāciju ar valsts parādiem. Bet, manuprāt, uh, kā Dominiči norādījusi, ir publiska aģentūras izveide Eiropā. Es, es nedomāju, ka tas ir nepieciešams. Skaidrs, ka publiska iestāde nekādā veidā nevar būt neatkarīga. Gribot vai negribot, agrāk vai vēlāk, tā būs pakļauta politiskam spiedienam. Jā, es piekrītu viņu uzskatam, ka mums ir nepieciešams e, iestādes, kas uh, spēj novērtēt valstu kredītspēju, vai tas ir uh, starptautiskais valūtas fonds vai kāda cita starptautiskā iestāde, varbūt pat Eiropas centrālā banka. Uh, katrā ziņā ir iestādēm un organizācijām šādas iespējas. Un agrāk vai vēlāk jau nāks gaismā tas, vai valsts ir uh, patiesa vai nepatiesa novērtēta Fejo kunga ierosinājums eh, Eiropas eh, parādu aģentūru izveidot, tas man arī neliekas pieņemam. Tas, tas nu neatrisinās problēmas ar kredītreitingu aģentūrām. Fokskungs ļoti pareizi uh, izteicās par rotācijas tematu. Es arī neesmu piekritējis rotācijas tematam. Es redzu problēmu, protams, ar uh, konkurenci un runāju Vācijā ar eh, lielajiem eh, DAX viržas eh, kotētajiem uzņēmumu vadītājiem, un bieži vien viņu cenas, ko viņi maksā kredītreitinga aģentūrām par vienu un tie pašiem pakalpojumiem dubultojas īsā laikā. Tas vienkārši tiek izmantota monopola situācija. Un tā, tā arī tiek absolūti bez jebkādiem aizspriedumiem izmantota. Un pat ja mēs eh, kaut ko mainām eh, šo attiecībā uz šiem iedzieniem, ko Dominiči ierosina, es nedomāju, ka tas faktiski kaut ko mainīs. Divas vai vairākas aģentūra izmantošana ar obligātu prasību izmantot kādu mazu aģentūru, kas nepie, neietilp šajā um, do vai pat trio no lielajām aģentūrām. Nu, nezinu, vai ar to var visu atrisināt. Trešā lieta attiec uz cilvēcisko atbildību. Uh, Es piekrītu Domaničikungam, ka mums vajadzētu cilvēcisko atbildību ieviest, bet eh, atbilstoši mūsu tiesību aktu principiem Eiropas Savienībā. Un tad nav ierasts eh, izmantot mūsu sistēmā apgriezto pierādījumu nāstu. Parasti jau tomēr tas, kurš uh, iesniedz savu pretenziju vai prasību, viņam ir pienākums pierādīt. Šeit nav runa par to, ka mēs taisamies sodīt kredītrētīgu aģentūras par nepatiesu vai um, netīk labu kredītu vērtējumu ir veikuši, bet gan par to, ka ir nepieciešams uh, nodrošināt, ka kredītrētīgu aģentūrām ir cilvēciskā atbildība, ja tās nepieturas pie noteiktajiem principiem, un ja mēs vēlamies to, tad eh, tā arī regulēt, eh, tad, eh, lai tad būtu nepieciešams arī nodrošināt, ka tie, tiek novērst arī interešu konflikti. Un, un esmu pārliecināts, ka ja agrāk jau būtu bijis šāds regulējums, tad, zināmā mērā, būtu bijis lielāks iespējas arī tiesā vinēt. Katrā ziņā pārkāpumi attiecībā uz interešu konfliktu aizliegumu. Tā, par to ir iespējams tiesāties, un tas ir pierādāms. Diemžēl tas 27 dalību valstīs ir atšķirīgi, un tāpēc mums ir jāsāk eh, eh, pierast pie tā, ka mums nav eh, harmonizēta tiesība pamats tomēr. Ceturtais punkts par pārmērīgu paļaušanos Domeničī kungs eh, šeit ir atsaucies uz ECB. Un tad man jāsaka, ECB tiešām eh, pašai ir ar paraugiem jābūt priekšplānā. Viņa pašas eh, pateicībai no, nosaka, ka ir jāizmanto kredītreitinga aģentūras, bet tiek minēts tikai ne tikai uh, trīs lielās, bet arī Kanādas BS aģentūra. Un mums no tā tieši vajadzētu izvairīties, saukt konkrētas aģentūras. Mums ir jānodrošina tas, ka institucionālie ieguldītāji paši izvērtē situāciju. Un mums vajadzētu izvairīties no situācijas, kad mēs jau e, sakam priekšā, kuras reitinga aģentūras ir jāizmanto par pārejas laiku, vai tie ir seši mēneši vai trīs gadi. Tas, lai paliek atvērts jautājums, nedomāju, ka tas ir tas izšķirošākais. Piektais punkts. Metodika. Šobrīd jau ir eh, noticis arī eh, skaidrojums sniegšanas eh, pasākums, komisija to ir veikusi, tātad, tātad runa ir par pašu procesu Eh, par to, kādas metodas tiek izmantotas un eh, kā notiek attīstība. Un ja notiek izmaiņas metodēs, tad vispirms ir jāpaziņo par eh, vērtējumu metodu metodas maiņu, dot laiku reaģēt. Ja reaģēšana nenotiek, tad tiek pieņemts, ka ir pieņemts šāda metodas izmaiņa. paziņojumu, kas eh, saistībā ar AIREX. Mums ir eh, jābūt piesardzīgiem, eh, lai kredītreitinga aģentūra izmantotie modeļi nesarežģītu ne, ne situāciju kā tādu. Tad ja es nevaru arī automātiski publicēt visu, ko es saņemu no kredītreitinga aģentūras. Tas man ir jāapzinās. Un visbeidzot, jautājums eh, par interešu konfliktu. Un arī reitinga aģentūra līdzdalības jautājums. Eh, kā jūs sacīja, mums ir eh, jānodrošina, ka šeit nepastāvētu pietiekam liela līdzdalība kredītreitingas aģentūras struktūrā. Tātad, ja uh, ir, ja tas tomēr ir, tad vismaz netiešā veidā nepārsniedzot 5%, bet arī komisija, kā jau te tekstā ir rakstīts, ir uh, vēlēsies regulēt šo situāciju. Maišlīs Foks jau arī pieminēja jautājumu, kas arī man liekas svarīgi, regulējums par trešajām valstīm pēdējo pusotru divu gadu laikā e, situācija mainījusies. Mums e, bija skaidra sapratne par to, ko tas nozīmē. Un, un e, situācija ir mainījusies. Un, ja mēs tiešām šobrīd uz ekvivalents to visu balstītu, tad pastāv šaubas, eh, ka reitinga aģentūras no trešām valstīm, kas pat ir reģistrētas un eh, kurām ir atļauts trešajās valstī, eh, atļauts Eiropas Savienībā strādāt, mēs tad uzņemtos atbildību par to, ka tas viss tomēr nedarbojās. No atsevišķos gadījumos tas tomēr var novest pie uh, situācijas pasliktināšanās tirgos, un tad nonākam situācijā teorētiski, ka Eh, mēs it kā aizsargājam Eiropu no vienas puses, bet no otras puses eh, varētu teikt, ka mēs eh, it kā ierobežojam sevi, noslēdzamies no pārējās pasaules. Nu, un tas būtu nevēlami. Katrā ziņā paldies referentam, viņš jau no paša sākuma, man tas ir jāatzīst, no paša sākuma ir e, centies aktīvi iesaistīt ēnu referentus un ir bijusi ļoti laba informācijas apmaiņa. Paldies! Uh, thank you. Paldies Wolfam Klincam. Filips, lūdzu. Paldies. Šārun, kā jūs pareiz teicāt, es šodien runāšu paskālu vietā. Pirmkārt, gribu pievienoties tam, ko Volfs tikko teica mūsu referentam. Paldies par to, ka jūs uh, ļoti agrā stadijā jau iesaistījāt ēnu referentu ziņojumu izstrādē, un tādējādi mēs radījām ļoti labu pamatu tālākiem uh, darbam. Ešlī sāk ar dažiem politiskiem komentāriem, tādēļ es arī sakošu viņu piemēram. Man nedaudz apnikuši šīs debatas, kurās mēs vainojam cits citu. Daži saka, ka krīze esot izraisījusies tādēļ, ka vainīgs kredītreitinga aģentūras, citi saka, nē, vainīgs ir valdības, kas nemākulīgi rīkojušās. Man ir apnicis šis te vainošanas process, jo tas ir mazliet tā kā vienkāršoti. Tad, kad es uzklausīju Ashley, kurš teica, ka kredītreitinga aģentūras esot vajadzīgas, lai valdības būtu godīgas, tad interesanti gan, kurš turēs uh, rūpi par to, lai kredītreitinga aģentūras būtu godīgas. Es ceru, ka Ašliem kāds to pateiks. Vai tad kredītreitinga aģentūrā strādā kaut kādi pārcilvēki, tanīpat laikā, kad valdībās ir cilvēki ar dažādām vājībām? Nu, kaut kā tā dīvaini izklausās. Mēs visi esam cilvēki un nevajadzētu rūpēties tikai par to, lai valdības būtu godīgas un aizmirst par to, ka arī kredītreitinga aģentūrās var strādāt blēži. Nu, katram ir sava loma un nevienu nevajag pārāk vainot tajā, ka dažās valstīs jālūk ir slikta pārvaldība, kredītreitinga aģentūras nav vainīgas. Uh, bet šīs aģentūras tomēr laicīgi nenorādīja, ka pastāvēja riski. Tad viņas pēkšņi it kā pamodās no miega un teica, ak jā, šajās valstīs ir problēmas. Tātad es negribu pēc definīcijas uzticēties nevienam bez pierādījumiem. Otrs svarīgais jautājums ir e, publiskās reitinga aģentūras izveidošana un pārmērīga uzticēšanās. Manuprāt, šie abi jautājumi ir cieši saistīti. Ja mēs varēsim atbrīvoties no šīs gandrīz vai oficiālās kredītreitinga aģentūru lomas, ka it kā viņas ļoti neatkarīgi uh, novērtē katru potenciālā kreditoru risku. Ja mēs šo viņu lomu padarīsim gandrīz vai oficiālu, kā tad mums ir jāveido šī te publiskā kredītreitinga aģentūra. Ja mēs šo viņu lomu mazināsim, salīdzinot ar to, kāda tā ir šobrīd, tad to ietekme būs daudz mazāka. Šeit es piekrītu Ešlī priekšlikumam un Volfa priekšlikumam, ka mums ir nepieciešams veicināt konkurenci šajā jomā ja mazināsim kredītāju reitinga aģentūru lomu un veicināsim konkurenci, tad iespējams varēsim radīt labāku līdzsvaru tirgu. Vēl kāds punkts pār Diego Fejo uh, grozījumu par Eiropas parādu pārvaldības iestādi. Piekrītu Volfam, ka tas ir cieši saistīts ar eiro obligāciju ieviešanu. To mēs vēlamies. Uh, Ja mēs vēlamies Eiropu saturēt kopā, tad vajadzīgs šīs eiro obligācijas, taču visu to nevajadzētu jaukt kopā ar debatēm par kredītreitinga aģentūram. Tātad principā par Eiropas parādu pārvaldības iestādēs piekrītu, bet ne šajā kontekstā. Tālāk vēl daži nelieli grozījumi un mūsu idejas. Mēs uzskatām, ka vajadzētu atteikties no šīs te uh, burtu sistēmas un ieviest ciparu sistēmu. Es kā inženieris, acīm redzot, mm, to tā iesaku, jo tādēļ, ka man tas ir tuvāk sirdī, domāju, ka šie skaitļi būs eh, labāk saprotami arī cilvēkiem. Burti ir pārāk simboliski. Tālāk par metodiku. Referents par to daudz runāja. Mums jāņem vērā ir dažādu veidu riski. Jāsāk ņemt vērā tie riski, kas līdz šim ir vērtēti pārāk zēmu. Ieskaitot arī, piemēram, vides riskus. Mēs zinām, uh, ka tie uzņēmumu ekonomisko veselību apdraud. Nu, minēšu dažus piemērus. Piemēram, tā aizemē pagājušo gadu bija plūdi. Todēļ apstājās tādu sektoru darbība kā datoru cieto disku veidošana un elektroniskās iekārtas vairs netika ražotas. Tam bija milzīga ietekme uz uzņēmumu darbību, ka bija šie plūdi. Domāju, šāda aspekta jāņem vērā. Vides risks rada ekonomisko risku un kredīt risku. Tas noteikti ir jāņem vērā. Astotajā pāntā prasība pēc informācijas publiskošanas. Es domāju, to nevajadzētu ierobežot uz tikai atsevišķiem finanšu instrumentiem, bet uz visiem finanšu instrumentiem. Un lēmums par datu atklāšanu ir jāpieņem uh, Eh, gan akcionāriem, gan emitentiem kopā. Es domāju, ka šīs ir tas jautājums, kurā ir nepieciešama lielāka konkurence un mazāk kredītreitīga aģentūra loma. Mums ir vajadzīgs tāds maksāšanas modelis, kas padara kredītreitīga aģentūras neatkarīgāks no emitentiem, un līdz ar to vairosies godīgums. Mēs vēlamies, lai komisija būtu spiesta izpētīt visu veidu maksājumu piešķiršanas modeļus. Vēl gribu piebilst, mēs nevēlamies, lai kredītreitinga aģentūras iejauktos politikā, lai tās nāktu klajā ar politiskām rekomendācijām. Tas mums nav pieņemami. Katram ir sava loma, un katram ir šajā lomā jāiekļaujas. Kredītreitinga aģentūra darbinieki nav politiķi. Ja viņi vēlas kļūt par politiķiem, tad viņiem jāpiedalās vēlēšanām. Par pārmērīgu uh, uzticēšanos es jau pieminēju, par rotāciju. Komisijas priekšlikums iespējams ir smagnējs, taču mēs vēlētos apspriest tādu vieglāku rotācijas režīmu, ko esam ieteikuši savos grozījumos. Domājam, ka tas, to ir vērts apspriest, pirms mēs tā gluži vienkārši noslaukām šo ideju. neapsverot to pienācīgi. Mēs vēlētos, lai būtu debats par šo jautājumu. Tas pilnīgi savienojams ar konkurences priekšlikumiem, kurus mēs dzirdējām no ECR un uh, arī citām politiskām grupām. Tas arī man viss liels paldies par uzmanību. Paldies! Tagad ir ieradies Žans Pols, un tad es viņam varu dot vārdu uzreiz. Paldies priekšētāji, tas ļoti laipni pēdējais, kas ir ieradies, pirmais tiek pie vārta. Es atvainojos par to, ka nokavēju. Man bija divi ļoti svarīgi pasākumi šorīt. Viena bija tikšanās ar Van Rompēju kungu. Nevienmēr ir iespējams ietekmēt uh, Eiropas padomas priekšsēdētāja darba kārtību. Man ir bijis iespēja jau tikties ar referentu divpusējā kontekstā, mēs esam runājuši par daudziem jautājumiem, tādēļ es nepārsteigšu referentu. Pirmās bāžas, kas manai politiskajai grupai ir un arī daudziem citiem, ir tās, ka mums ir jācīnās par pārme, pret pārmērīgu uzticēšanos un pārmērīgu atkarību no kredītā reitinga aģentūru eh, rīcības un vērtējumu. Otrakārt, rotācijas mehānisms. Es personiski esmu pret to. Es uzskatu, ka tas nenesīs nekādus labus rezultātus, jo galu galā izveidosies uh, duopols un nevis oligopolija. Šī rotācija man nepatīk. Es zinu, ka komisijai ideja šķiet vērtīga, bet um, es nevaru šeit piekrist Barņiekungam. Vēl civiltieskās atbildības jautājums. Es domāju, ka vajag izdarīt atšķirības starp disciplināro atbildību un civiltiesisko atbildību. Disciplinārā atbildība iestājas tad, ja aģentūra nav rīkojusies saskaņā ar regulu, tad ir jāiestājas sankcijām. Šī disciplinārā atbildība nedrīkst ietekmēt civiltiesisko atbildību jo mēs neesam izstrādājuši cilvēciskās atbildības noteikumus. Es domāju, ka spēkā esošiem noteikumiem cilvēciskās atbildības jomā ir jābūt dalību valstīs. Um, bija jautājums arī par apgriezto pierādījumu nastu. Uh, Domāju, ka šeit mums ir jābūt diezgan piesardzīgiem un mēreniem. Ja mēs pilnībā apgriežam pierādījumu nastu, tad es domāju, būs ļoti daudz gadījumu, kad versīsies tiesā, tad visi zaudēs laiku, būs liela brēka, maza vilna. Ja investors nebūs uh, apmierināts ar viņam piešķirto kredītreitingu, viņš uzreiz vainos aģentūru un ies uz tiesu. Es domāju, ka mums vajadzētu līdzsvarotāku pieeju. Proti, tas, kurš uzskata, ka viņa, viņš apšauba kredītreitinga aģentūras darbību, vispirms viņam ir jānorāda, kas tieši ir nepareizi aģentūras rīcībā, un pēc tam aģentūrai ir jāatbild uz šiem uzdotiem jautājumiem vai kritiku. Varbūt, ka investors nav saņēmis visu informāciju. Bet nevajadzētu pārmērīgi pievērsties šai atbildībai un apgrieztai pierādījumu nastai. Uh, Tas ir viss cieši saistīts arī ar maksātspēju uzņēmumiem. domāju, ka šīs apšaudītās kredītreitīga aģentūras ilgi nepastāvēs tās, tad beigs pastāvēt par trešajām valstīm. Es nedomāju, ka vajadzētu atkal atsākt debates. Mēs jau vienreiz par to esam runājuši divos iepriekšējos ziņojumos, un šīs debats ir noslēgtas šobrīd bet, manuprāt, no politiskā viedokļa tas ir ļoti svarīgi, proti valsts parāda eh, reitinga noteikšana. Mēs vēlamies, lai kredītreitinga aģentūras varētu vērtēt valstis, taču būtu jāizstrādā kalendārs. Valstīm ir jābūt informētām par to, kad tieši tiks veikta šī vērtēšana. Uh, nevajadzētu nākt klajā ar šo reitingu pirms valsts balso par savu budžetu vai pirms tiekas ekofin ministri, jo tam ir ļoti katastrofāla ietekme uz notikumiem valstī. Mēs to redzējām Portugālē, piemēram. E, domāju, ka varētu noteikt konkrētus datumus. Nu, piemēram, katra trimestra pirmajā piekdienā, pēc tam, kad tirgus ir beidzis savu darbu, vai arī svētdienā. Vēl ir kāda ideja, par ko esam diskutējuši. Neveidosim vienu Eiropas uh, eh, kredītrētīgu aģentūru, kas šķiet ir nereāli vismaz vidējā laika termiņā, bet darīt tā, lai kredītreitinga aģentūras varētu tikt vērtētas no Eiropas iestāžu puses. Proti, Eiropas iestādes atklāja, ka kredītreitinga aģentūru piešķirtais reitings e, varētu būt apšaubāms, tad viņas izsaka savu viedokli. Lūk, tās ir dažas domas. Rīt mūsu sadarbība ar referentu ir laba. Es domāju, ka rezultātā mums būs tāds teksts, kas būs ļoti kvalitatīvs, tas būs papildinājums diviem iepriekšējiem testiem, tekstiem, diviem ziņojumiem, kuriem esmu dziļi pieķēries. Uh, un es ceru, ka arī FT radīs labu atspogļojumu visos šajos tekstos. Paldies! Paldies! Paldies! Ķeramies tālāk pie nākamajiem runātājiem. Gerhārta kungs, lūdzu. Jā, paldies priekšsarētāji! Paldies arī referentam par izcilo darbu. Pēdējās nedēļa laikā tik tiešām bijusi ļoti laba sadarbība starp eh, referentu un ēnu referentiem. Vēlos pavisam īsi eh, izteikties par atsevišķiem komentāriem eh, attiecībā uz kolēģi Fejo grozījumiem Pie, viņš gan ir devies jau māju, bet eh, jūs sapratīsiet, piemēram, rotācijas jautājumā. Es eh, attiecībā uz eh, Fejo kungu viedokli par parādu pārvaldības aģentūru, tur gan es viņam nevaru piekrist. Pamatā piekrītu komisijai un referentam, tāpat kā iepriekš, arī tagad mums ir nepieciešama lielāka pārredzamība, paļaušanās ir nepieciešams mazināt, cik vien iespējams, interešu konfliktu situācijas un aklu paļaušanos uz kredītreitingu vērtējumu. Tāpat mums jāpārdomā arī situācija ar valsts parādēm. Civiltiesiskās atbildības ieviešana eh, kredītreitinga aģentūra, manuprāt, ir ļoti vēlama lielākā daļā varu piekrist referentu sagatavotajam ziņojumam. Un tieši civiltiesiskās eh, atbildības jautājums bija steidzam risināms, manuprāt. Līdzīgi eh, kā iepriekš mums ir nepieciešams arī vēl precizēt un nodrošināt, ka eh, nemainības prezumcija būtu spēkā arī attiecībā uz kredītreitinga aģentūrām. Tāpat par steidzam risinājumu es uzskatu arī jautājumu par automātisku naklu paļaušanos Uh, uz kredītreitinga aģentūru vērtējumu. Mums tas ir jāsamazina, cik vien iespējams. Tomēr uh, mēs saskaramies ar būtiskām problēmām, respektīvi konkurence ir tas, kas visvairāk pietrūks šobrīd tirgu, bet tieši to mēs kā regulātori varam ļoti ierobežotā veidā nu, veicināt. Viena aģentūra visdrīzāk uh, dominēs. Ja mēs ar regulēšanas palīdzību radām jaunu aģentūru, tad arī tam būs tikai daļēji pozitīva ietekme. Katrā ziņā tas būtu um, bieži pieminētas publiskas aģentūras veidē vai arī kā nodibinājuma veidā situācija būtu līdzīga. Un ja mēs vēlamies eh, uzlabot konkurences apstākļus starp tirgu jau esošajām aģentūrām, nu tad eh, tas būtu ļoti atzīstami, bet to ir grūti izdarīt. Diez vai to varēs īstenot praksē. Arī regulējums eh, par dalību kredītreitīga aģentūras arī tur mazliet ir pāršauts par strīpu. Mums, protams, ir jāizvairās no interešu konfliktiem, bet es domāju, ka eh, arī eh, šajā jautājumā mēs ejam mazliet par tālu savās prasībās. Ja man pieder kaut viena akcija no šīs, eh, uz, no šī uzņēmuma, kurš tiek vērtēts, vai tad tiešām tas būs pietiekams iemesls, lai kredītreitinga aģentūras vērtējums nebūtu spēkā? Jautājums zīme. Uh, Nu, nezinu, vai tiešām ar vienu akciju varu eh, būt loģiski, es ar vienu akciju varētu ietekmēt eh, visu vērtēšanas procesu iznākumu. Un eh, tas būtu jāņem vērā arī rotācijas principu sakarā. Ja mums agrāk jau būtu bijusi šāda situācija, kur varētu reitingus veikt visiem produktiem, tad šī rotācija būtu pēc idejas pozitīva. Bet faktiskajā situācijā tieši saistīta ar šo atvēsināšanas uh, posmu, tas, manuprāt, nav īsti praktiski realizējams. Trīs lielās uh, aģentūras, kas savstarpēji ir bloķēts it kā šajā atvēsināšanas fāzē, bet uh, viņu rīcībā nav attiecīgi produktu. Un ja attiecīgi uh, Nav, nav arī iespējams, vai nav atļauts drīzāk tas, ka viņiem savstarpēji piedar vienam otram. Kāds, katrā ziņā ņemot vērā svārstīgo situāciju tirgos un eh, kredīta reitingu kvalitātes kritumu. Domāju, ka atsevišķos punktos ziņojumā ir nepieciešams eh, vēl uzlabojums, un es uzskatu, ka mani grozījumi var to panākt. Eh, paldies, paldies un tagad došu vārdu Pītam Simonam. Jā, liels paldies, Wolfhard. Eh, šī pēc ilga laika ir pirmā reize, kad es saku, ka, domāju, pilnīgi atšķirīgi. Un pateikšu arī, kāpēc katram sīkam ierēdnītim Eiropas uh, medikamentu aģentūrā, ir skaidrs, ka viņam nedrīkst būt akcijas farmācijas uzņēmumā. Tā par to ir paredzēta krimināla atbildība. Kaut, un, kaut arī viņi, protams, um, nav piedalījušies to produktu izstrādē, kas tiek novērtēti. Viņi ietilpst uh, tajos uzņēmumos, kas, uh, kas ir viņu kont... Tātad viņi nedrīkst uh, iegūt akcijas tajos uzņēmumos, kas ir viņu kontrolē. Un uh, es domāju, ka arī šeit tas ir pašsaprotami. Mums būtu ļoti jāraugās, lai uzņēmums, kas sagatavo kredīta rēkums, nenokļūtu tādā situācijā, ka tas, kam uh, piedār šis uzņēmums, uh, vēl ar to nopelnu. Un šis ir on, interešu konflikts, uh, kuru mēs gribam novērst. Lai izvairītos no šādiem konfliktiem, reitingu aģentūrai būtu ne tikai jāatklāj visi akcionāri un darbinieki, kā to prasa komisija, bet eh, arī attiecībā uz struktūrētajiem finanšu instrumentiem, kas ir eh, tā, tā pamatā vajadzētu attiecināt to pašu. Un komisija vispār nav paredzējusi interešu konfliktus novērtējot valsts aizņēmums. Domāju, ka tas mums arī būtu jāpaplašina. Reitinga aģentūras, eh, tos, eh, to akciju, akcionāri un darbinieki nedrīkstētu turēt uh, valsts parāda vērtspapīrus, kuru vērtēšanā viņi ir piedalījušies. Tātad mūsu izpratne ļoti atšķirās par šo lietu. Noslēgumā gribēju tomēr pieminēt vēl vienu punktu, kurš varbūt nav tik acīs krītošs, bet var, man šķiet ļoti svarīgs, un diskusijā šodien netika pieminēts. Komisija pārēc, ka reitingu aģentūras savās mājaslapās akt, publicē visu informāciju par uzņēmumiem un uh, finanšu instrumentiem, kur novērtējums viņiem ir pasūtīts. Tas, uh, protams, vērotu caurskatāmību, bet ir jānos, jāņem vērā arī emitentu tiesības un intereses. Pirms, ja tas tiek publiskots uh, pirms uh, emisijas, tad tas rāda tirgus spekulāciju risku. Vajadzētu izmantot uzraudzības mehānismu, stiprinot FT un paredzēt uh, ziņošanas pienākumu par reitingu uzņēmumam, kas vēlas emitēt parādu vērtspapīrus, bet nedrīkstētu uzlikt par pienākumu publisko to, ka šāds novērtējums ir pasūtīts pirms emisijas. No vienas puses ir jārada kontrols iespējas, bet no nu, otras puses jāņem vērā arī emitenta intereses. Viss. Thank you very much. Uh, I've got myself on this. Liels paldies. Uh, nākamā runātāja sarakstā esmu es pati. Vai vēl kāds grib izteikties? Jā, liels paldies priekšsādātājiem. Es atceros šī priekšlikuma gāru. At, gribēju atgādināt, ka tad, kad iepriekšējā sasaukumā parlamentā apspriedām kredītreitingu aģentūras, arī toreiz uh, Gozesa kungs ar to strādāja un Klinca kungs. Un mani kaitina sakojoša lieta, teikšu pilnīgi atklāti un godīgi Tas, kā mēs diskutējam par kreitingu aģentūrām, ir eh, cikliski. Sociālistu un demokrātu partijas savulaik eh, vēl iepriekšējā sasaukumā mēģinājām ievirzīt eh, šo diskusiju konkrētās sliedēs, paredzēt regulējumu, kurā ir noteikts, ka zināmas lietas tiek aizliegtas un ka tiek pavērtas durvis Eiropas alternatīvai. Un kolēģi tomēr tam vēl nebija gatavi, tāpēc mēs varējām panākt tikai ļoti piesardzīgu formulējumu, liekot komisijai izpētīt šo jautājumu. Bet tad nāca finanšu krīze, un tad uh, runas bija pavisam citādas, gan uh, šajā komitejā, gan, ci gan padomē un citur. Visi sacīja, ka ir nepieciešams atrast labu regulējumu, caurskatāmību, paļāvību, noregulēt jautājumu par to, kas par ko uzņēmas atbildību, un uh, domājām par to, lai nebūtu vairs uh, monopola struktūra. Mm, tas ir pilnīgi emblemātiski. Mēs uh, pašlaik atkal krītam uz leju. mēs jau kļūstam pārāk piesardzīgi mūsu argumentācijā, un tas man iekrita acīs, kad runājām par to, kurš tad par ko uzņemas atbildību. Un kā, kur tad mēs nonākam? Mēs nonākam situācijā, kur līdz šim uh, reitinga produkts uh, ir uh, viedoklis uh, saskaņā ar ASV likumdošanu, un neviens nevar aizliegt uh, viedokļa paušanas uh, brīvību. Šāds reitings uh, netiek uh, uzskatīts par pakalpojumu, par kur tiek maksāt nauda, un līdz ar to viņi arī neuzņems nekādu atbildību. Ja mēs uh, par to diskutējam un mīsim kredītreitinga aģentūrām uz uh, papēžam, tad uh, mēs nonāksim situācijā, kur nevarēsim aizliegt paust viedokli. Arī Eiropas kredītreitingu aģentūras uh, izveids iespēja ir jāizpēta. No Frankfurtes dzirdu, ka tur ir zināmas problēmas, bet tas jau nav vienīgais modelis, kas varētu darboties. Uzskatu, ka šī diskusija ir uh, nedaudz pāragra un ceru, ka jūs domāsiet arī par jaunu modeļu izstrādi šajā nozarē gribēju paslavēt kolēģi, kurš ir bijis ļoti drosmīgs vienmēr e, šajā darbā pie šī ziņojuma, bet e, domāju, ka ir jāņem vērā arī to, ko saka padomis kolēģi šajā diskusijā. Liels paldies! Vai kāds e, vēl vēlas izteikties? Un sag, sagāzīšu visu, kas man te ir priekšā, bet nē, tomēr pateikšu dažas lietas. Es esmu iesniegusi dažus grozījumus, lai parādītu dažus svarīgākos punktus. Runājot par suverenitāti, ir ārkārtīgi būtiski, ka šīs aģentūras ir neatkarīgas. Domāju, to norādīja arī citi. Un nevar būt tā, ka ir vērojams politisks spiediens vai situācija, ka reiti, piešķirtais uh, reitings nekorekti novērtē visus faktorus. Tāpēc ir laba doma paredzēt eh, zinām laika grafiku, kad eh, šie reitingi var tikt publiskoti, jo mēs negribam nonākt situācijā, ka tie tiek publiskoti politiski jūtīgos eh, laika posmos. Tas, ka būtu grafiks un eh, visi zinātu un saprastu, kad reitingi tiks eh, publiskoti, un tas notiek tad, kad būtu slēgti tirgi, manuprāt, tas ir ļoti saprātīgi. Es apzinos, ka mm, korporācijām tas radīs papildu izmaksas, un tomēr mums jānodrošina nepārtrauktība veidā, kā šie reitingi tiek eh, sagatavoti. Nevar tā pēkšņi mainīt reitingu tikai tāpēc, ka tā gribas eh, reitingu aģentūrai. Man ir eh, vie, savs viedoklis arī par rotāciju. Komisija, manuprāt, piedāvā ļoti skarbu rotāciju un paraugoties uz to, cik bieži tā piedāvāja vērtēt lietas, manuprāt, tas īsti nebija reāli. Es uh, dotu priekšroku labāk eh, tam, ka rotācijas vispār nebūtu nekā šādai rotācijai. Tāpēc esmu diezgan apmierināta par Aldes nostāju, kuru ir paudis Valfs Klints ja mēs vēlamies uh, likvidēt reitingus, reitingu regulējumu un apturēt pārmērīgu paļaušanos uz to, tad to nevar izdarīt tikai ar vienu tiesību aktu, un to faktiski nav iespējams vispār izdarīt, vismaz nepilnībā, pretojoties uh, kredītreitingu aģentūram. Tas ir jārisina ar MIFID direktīvu, ar um, uh, CRD direktīvu, un nav tas nemaz nav tik acīm redzam, piemēram, kapitāla prasību direktīvā mēs piedāvājam veikt uh, novērtēšanu pēc salīdzinošiem kritērijiem, kuros ir iespējams salīdzināt uh, banku darbības modeļus un tam līdzīgi. Tas rāda daudz lielāku caurskatāmību, ar ko investori var iepazīties uh, papildus reitingiem. Uh, Un, kad mēs runājam par ēnu banku sistēmu un šo instrumentu sarežģītību par to, vai tiks paredzētas intervences iespējas, par ko mēs runājām vakardien MIFID kontekstā, tas viss eh, varētu tikt izmantots, lai cīnītos pret pārmērīgu paļāvību uz kredītreitingiem. Tas varētu piedāvāt lielāku caurskatāmību, stabilitāti Un tas attiektos ne tikai uz kreditreitingu aģentūru darbu, bet uz visu likumdošanu. Mēs nevaram tomēr pilnībā likvidēt paļaušanos uz reitingiem. Un, ja mēs uh, ieminam šādu taciņu arī citos likumdošanas aktos, tad varbūt uh, vajadzētu domāt arī par pretējām sliedēm, lai nodrošinātu, ka, tas, ka šī sistēma darbojās. Es biju diezgan ieinteresēta šo, par šo diskusiju, ka reitingu noteicējiem ir aizliegts iegūt uh, šos finanšu instrumentus. Tas uh, viss ir ārkārtīgi sarežģīti, ņemot vērā visus atvasinātos uh, instrumentus un tam līdzīgi. Uh, Un uh, var gadīties, ka cilvēkam pilnīgi netīšām viņa īpašumā nonāk uh, kāds uh, kapitāla vērtspapīrs. Un tāpēc būtu jānodrošina, ka tad, ja ir šāda līdzdalība un tā ir netīša, piemēram, tāpēc, ka cilvēks ir ieguldījis līdzekļus uh, riska fon riska darījuma fondos un ņemot vērā šo produktu dažādību, domāju, ka tas būtu ārkārtīgi sarežģīti. Bet tas bija viss, ko es gribēju teikt, un tagad došu vārdu atkal referentam Domēnečīkungs. Paldies, priekšsādātāji! Es esmu ļoti pateicīgs uh, saviem kolēģiem par uh, viņu komentāriem. Tas viss bija ļoti lietderīgi, un tas ir ļoti vērtīgs ieguldījums šajā diskusijā. Es vēlējos sākt ar secinājumu, kuru izdarīju savas sākotnējās ievadrunas laikā. Gribēju īpaši uzsvērt vienu lietu. proti ar jau spēkā esošiem noteikumiem. Gazesa kungs varētu man piekrist, ja šie noteikumi tiktu efektīvi piemērot, es domāju, spēkā esošos tiesību aktus, tad iespējams, ka nemaz nebūtu nepieciešamības pēc šādas regulas bet uh, man tomēr ir atšķirīgs viedoklis. Uzskatu, ka esošo noteikumu piemērošana, protams, ir svarīga, tomēr fakts ir tāds, ka mums a, eh, priekšā uz galda ir šī jaunā regula. Un tas ir tāpēc, ka ir notikušas eh, zināmas diskusijas, jūtīgas diskusijas. Un tas, ka komisija šķiet, tas bija atspoguļot arī Klinca kunga pašic, pašiniciatīvas ziņojumā, uzskatīja, ka ir nepieciešams sniegt tādu bildi uz šo situāciju, un manuprāt, tas ir pareizi. Jāpatur prātā, cik delikāts ir šis jautājums un ka atbilde ir nepieciešama. Sabiedrība mūs varētu uztvert kā neadekvātus šo parlamentu kopumā un kā politiskie pārstāvji mēs tiktu pakļauti kritikai Es uzskatu, ka ir pareizi turpināt šo darbu un mēģināt sagatavot uh, efektīvu un funkcionālu regulu. Varbūt pat drosmīgu regulu, ņemot vērā tās problēmas, ar kurām mēs saskaramies. Es uzskatu, ka īstais princips, ar kuru sākt, būtu viedokļu dažādība, plurālisms. Cilvēkam būtu jādod iespēja salīdzināt novērtējumus, lai viņš varētu pieņemt uh, pareizu lēmumu. Un tas ir saistīts ar tirgu kopumā. Un individuāls uh, specifiskas problēmas, uh, kas saistās ar valstu parādiem, mēs apspriedām no rīta pietiekami izsmeļoši. Es piekrītu kolēģiem, ka mēs nedrīkstam radīt iespaidu, ka mēs par zemu novērtējam šo datu, šo parādu apjomu. Par to nav nekādu šaubu, šie parādi ir pārmērīgi. Tomēr mums, kā Eiropas institūcijai, ir jāpaveic savs uzdevums atbildīgi. Mums ir jāpauž viedoklis par to, kas būtu jādara dalību valstīm, un ja mēs to nedarīsim, teikšu atklāti. Radīsies aizdomas, ka mēs vienkārši esam kredītreitingu aģentūru pakalpiņi Es ļoti priecājos, ka mēs uh, par to runājam un domāju, ka nevajadzētu par zemu novērtēt uh, bezmaksas reklāmu, kas uh, tika dota kredītreitingu aģentūrām saistībā ar valstu parādiem, kad tās ik pa laiciņam samazināja valstu reitingus. Un es gribēju sacīt, ka mēs ka tad, ja mēs eh, neuzņemsimies atbildību sagatavot uh, alternatīvas priekšlikumus, tad es domāju, ka tas ir, tas būs ļoti neveiksmīgi. Es uzskatu, ka šī rīta diskusija nedos pamatu eh, domāt, ka būs uh, kāda viena sabiedriska Eiropas uh, struktūra, kas pārņems uh, kredītreitinga aģentūru uzdevumus. Zinu, ka šī diskusija notiek jau ilgu laiku. Ir pieminēts arī izmaksu jautājums. Tomēr valstu pārādu novērtējumam ir nepieciešama tehniska pieredze un zināšanas, kuras var izmantot uh, konkrētos apstākļos. Un uh, kaut arī Ešlijs Foks to apstrīd šīs gadījumos, uh, visas valstis, kurām būtu jābūt uh, trīskāršiem A reitingam varētu vispār nepiekrist uh, tam, ko mēs šeit darām. Tas būtu lieki, jo mums nav fiskālā nolīguma. Nezinu, vai ar institucionālu institucionalizētu Eiropas eh, aģentūru, varētu rīkoties tāpat. Bet cik ilgi tas viss prasīs? Cik ilgi mums jāgaida, lai mēs varētu teikt, ka tad, ja jūs neuzsāksiet taupības eh, politiku, jūsu rētings tiks samazināts? Un pēc pāris nedēļām jūs eh, saņemsiet uh, zemāku reitingu. Ja jūs eh, nepiekopsiet izaugsmes politiku, jūsu reitings tiks samazināts. Es domāju, ka tas rada problēmu ar līdzsvara trūkumu un viedokļu dažādību. Tieši to mēs vēlamies uh, izveidot. Un es nedomāju, ka nav nepieciešams reitings, ko noteiktu kāda Eiropas struktūra. Citi saka, ka tam ir nepieciešams pievērst uzmanību, un faktiski lielā mērā uzmanība tam jau ir pievērsta. Es aicinātu saprast, ka tas, kas mums ir nepieciešams, ir viedokļu plurālisms, kā to teica Bols kundze, ir nepieciešams atjaunināt arī dažādus kritērijus. Negribu izplūst garās runās, tomēr šķiet, ka būs jāatgriežās pie punkta par rotāciju. Es eh, saprotu Valfa Klīnca nolūku, filozofiski raugoties. to varētu uzskatīt par mērķa noteikšanas uh, heterociklismu. Mēs uh, mēģinam panākt uh, kādu mērķi, bet tas, ko mēs darām, neved pie šī mērķa. Var gadīties, ka beigās uh, mēs sniegsim atbalstu kādam oligopolam vai duopolam. Tomēr uh, ir jāņem vērā fakts, ka jebkurā gadījumā ir nepieciešami pasākumi un noteikumi, kas balstītos uz uh, tirgus uh, plašākas atvēršanas uh, principu un plašāku konkurenci kredītrētingu pakalpojumu tirgu. To teica arī Gāzes kungs. Es iedvesmojos no viņa priekšlikumiem par eh, šādu konkursa izsludināšanu un arī Klīnca kunga priekšlikumiem. Ja mēs vēlamies eh, pārvarēt eh, tos sarežģītos mehānismus, ko piedāvā komisija, mums vienlaikus jādomā par to, lai tiktu nodrošināta lielāka konkurence, lai tirgus būtu atvērts un lai kredītreitinga tirgu varētu ienākt jauni spēlētāji. Daži citi punkti, kas šeit tika pieminēti, ir uh, tādi, par kuriem varētu panākt vienošanos. Un priecājos arī par uh, Pītera Simona teikto par to, ka ir nepieciešams no jauna definēt uh, interešu konfliktu. Arī te es esmu pārliecināts, ka mums izdosies panākt konsensu. Un noslēgumā vēl divi komentāri. Es jau daļai to ierosināju, tas eh, tiešām ir pareizi. Būtu jāstrādā pie jautājumiem par civiltiesisko atbildību, kā to piedāvāja kolēģis Gozes. Un arī te ir jāsaglabā pamatprincipi, Nu, tomēr saturs un atsevišķi noteikumi būtu jāprecizē. Arī par eh, trešo valstu jautājumu es uzskatu, ka gluži kā to sacīja kolēģi Klins un Gozes, jābalsta darbs uz eh, esošajiem tiesību aktiem un nedomāju, ka par šiem jautājumiem ir jāsāk eh, jauna vispārīga diskusija. Es pateicos visiem kolēģiem, kuri izteicās un ceru, ka nākamajā tikšanās reizē ar ēnu referendiem panāksim tālāku progresu. Mēs strādāsim ar konkrētiem kompromisa priekšlikumiem, lai reaģētu uz sabiedrības viedokli par reitingu aģentūram. Paldies referentam, paldies visiem. Komitejā notiks balsojums 7. jūnijā un cerams, ka jūlijā šis jautājums nonāks plenārsēdē, ja komitejā mēs varēsim panākt vienošanos. Tāds ir šī brīža priekšlikums. Cerams, ka varēsim pieturēties pie šī kalendāra. Līdz ar to šī rīta darba kārtība ir izsmelta sirsnīgs paldies. Tiksimies atkal pulksten trījos.